Dear President, Die Sitzung atklāja sēdi. Vakardienas sēdes protokols pieņemtie apstiprinātie teksti ir pieejami vai ir iebildumi? Iebildumi nav, protokols līdz ar to ir apstiprināts. Darbkārtības pirmais punkts E, nesenie cilvēktiesību, demokrātijas un tieskumu pārkāpumi. E, pirmais punkts - Pakistāna nesenie vajāšanas gadījumi. Sākumā došu vārdu autoriem. Kolēģis Bielans divas minūtes uzstāsies. Paldies, priekšsēdētāji. ir bijuši nesen gadi